Pasaules pārtiks programmas atbalsta schēmai vajadzīgo līdzekļu trūkumu un vārds padomas vārdā Delvedovskungam. Dāmas un kungi, Eiropas Savienība ir lielākais eh, humanitārās palīdzības sniedzējs Eiropas Savienībā un divpusēja palīdzība no dalību valstīm arī sastāda lielu daļu no šiem te pat palīdzībai pārskaitītiem līdzekļiem. Tas ir pāri par miljārdu eiro humanitārajā, humanajā palīdzībā, kas ir izmaksāti kopš e, eh, 2011. gada. Un tas ir vēl papildus 666 miljoniem eiro, kas ir piešķirt no Eiropas Savienības budžeta. Padomu nu pat ir kopā ar parlamentu apstiprinājusi 2014. gada budžeta grozījumus, kas paredz 250 miljonus vai pat vairāk līdzekļu humanai palīdzībai šajā gadā. Vairums šī te apjoma ir atsaukšanās uz uh, humā, humanitāro krīzi, lai sniegtu palīdzību tiem, kam tā ir visvairāk vajadzīga, eh, cilvēkiem, kas, uh, civiliedzīvotājiem, kas cieši no uh, cīzes, no krīzes. Par Sīriju padomu vakar pieņēma padomu secinājumus un uh, atbal, atbildot 2014. gadā no aicinājumam ir vērojams, ievērojams ieplūstošo līdzekļu trūkums, e, gan e, lai palīdzētu e, Sīrijas bēgļiem, izmantojot pasaules pārtiks programmas līdzekļus, un šajā sarežģītajā situācijā ir īpaša lūgums piešķirta vairāk līdzekļu šai programmai īpaši ziemas mēnešos, un tieši Eiropas Savienība bija tā, kas um, visaktīvāk atsaucās. Uh, īrija, Beļģija, Vācija, Nīderlanda, šīs valstis uh, vien ir ziedošas uh, pāri pār 14 miljoniem eiro pārtiks programmai. Uh, Un tas nozīmē, ka kolektīvā atbilde uz eh, šo te uh, aktuālo lūgumu kopā sastāda 20 miljārdus vai vairāk eiro. Līdz ar to mēs esam varējuši aizpildīt šo robu eh, pasaules pārtiks programmas finansējumā un programma, kas palīdz 1,4 miljoniem Sīrijas bēgļu, var turpināt darboties. Ir traģiski, ka eh, šāda apmēra traģēdijās sāk pietrūkt līdzekļi, lai tiktu eh, galā ar pašu dienasčāko vajadzību apmierināšanu. Un eh, mēs zinām, ka daudziem Sīrijas iedzīvotājiem nācies pamest savu valsti. Eh, diemžēl tikai ar to, kas viņiem mugurā. Un būtu nepieņemami, ka mēs nespētu nodrošināt vismaz pārtiks palīdzību tiem, kam tā ir visvairāk nepieciešama Un līdz ar to padome e, rūpīgi koordinējoties ar dalībvalstīm un komisiju cenšas rast atbildi uz šo krīzi. Mēs mēlamies panākt, lai šeit arī nebūtu liekas pārklāšanās. Mēs cenšamies aizpildīt e, būtiskākos robus finansējumā un vēlētos uzsvērt, ka Eiropas Savienības dalība valstis ir galvenās donoru valstis, ziedotāju valstis šai pasaules pārtiks programmai. Un Eiropas Savienība jau līdz šim ir iemaksājusi vairāk par 150 miljoniem eiro 14. gada laikā atbildot uz Sīrijas krīzi. Priekšsēdētāji dāmas un kungi, mūsuprāt, pasaules pārtiks programma ir e, mūsu, gal, viens no galvenajiem mūsu partneriem, e, kas palīdz sniegt humāno palīdzību. E, un gan Eiropas Savienība, gan dalība valstis jau ilgstoši sadarbojas ar šo programmu mēs nodrošināsim kopā ar Pasaules pārtiks programmu, ka tiks uzlabota plānošana un nodrošināts finanšu plūsmas. Uh, lai eh, vēlāk, vai nekad agrāk, vai eh, vēlāk vairs neatkārtotos šāda veida uh, pārtraukumi finansējumā. Paldies par jūsu uzmanību. Liels paldies, ministra kungs, un arī paldies par to, ka ievērojat savu uzstāšanās laiku. Un tagad vārds komisāram Stilianīdes kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Cienījamie deputāti, cienījamie kolēģi, esmu pateicīgs par uh, iespēju uh, runāt par šo svarīgo jautājumu, jo Sīrijas uh, krīze ir tiešām vēl nepieredzēta, ņemot vērā, kādas sekas tā ir radījusi uz humanitāro situāciju un kādas finansiāls sarežģījums tā piedzīvo. Eh, un eh, starptautisko donoru reakcija ir izšķiroša, lai nodrošinātu eh, situāciju un uh, atbilde uz krīzi nevar tikt realizēta mūsu parasto budžeta iespēju ietvaros. Mums ir uh, jāspēj nodrošināt papildus Eiropas atbildi, mums ir kolektīvs pienākums atrast līdzekļus, lai panāktu uh, rezultātu. Pasaules pārtikas programmas lēmums samazināt pārtikas palīdzību atgādina, Eh, kāda eh, finanšu trūkumam ir ietekme uz šo vienu no lielākajām traģēdijām mūsu dienu pasaulē. Un Eiropas Savienība kopumā atbild eh, uz Sīrijas krīzi. Mēs atbildam uz PPP aicinājumu uh, Uh, lai tā varētu atjaunot pārtiks palīdzības sniegšanu Sīrijas bēgļiem. Vēlētos izteikt visdziļāko uh, cieņu un abrīnu par Eiropas parlamenta atsaucību šajā krīzes situācijā. Eiropas uh, Savienība ir vadošā atbildot uz Sīrijas krīzi. Mēs esam kopumā piešķīruši pāri par 3,1 miljardam eiro uh, un 681 miljonus eiro nāk no Eiropas komisijas humanās palīdzības budžeta ar 120 miljonu eiro, kas ir piešķirti eh, mierīgi mieru uzturēšanas operācijām Sīrijā un kaimiņu valstīs. Eh, un pēc Uh, mēs esam otrs lielākais partners pēc ANO. Un uh, šajā steidzamības situācijā esam piešķīruši papildus 5,5 miljonus eiro PVP programmai un uh, mūsu finansējums 2014. gadam ir sasniedzis 18 miljonus eiro. Uh, papildu 61 miljonam, kas ir piešķirts uh, eh, 13. gada decembrim. Mēs turpināsim mūsu pūliņus mobilizēt papildus resursus. Tas tā nav sagadīšanās, ka pirms dažām dienām gan pasaules pārtikas uh, programma e, un tas pārstāvis pauda e, pateicību Eiropas Savienībai par mūsu dāsno humāno palīdzību. Tā ir taisnība, ka pasaules pārtiks programmai ir e, vislielākās vajadzības šajā krīzē, kas sasniegs 1,8 miljārdus eiro šajā gadā. Nu, un viss šis apjoms pārsniedz uh, 1,6 um, miljardu uh, noteikto robežu, un aptuveni tikai 60% no šīm vajadzībām ir saskaņoti ar, finan ar esošo finansējumu. Tā arī ir lielākā problēma. Un, PPP ir tikai viens no partneriem šajā izmisīgi, kam izmisīgi ir vajadzīgs finansējums, un šī iemesla dēļ mēs atkārtoti Esam brīdinājuši donoru kopienu par to, ka uh, finansējums pašlaik, diemžēl, nav ilgspējīgs. Sīrijas krīze ir viena no lielākajām, ar ko esam sastapušies līdz šim, bet tā nav vienīgā pa vispār. Padomājiet arī par Irāku, Centrālā Afrikas Republiku, Dienvidīrānu un tā tālāk. Visa šīs krīzes ir uh, izpētījums tātad izmantošanu izsmēluši humanās palīdzības eh, budžetus. Naudas var nepietikt, tāpēc ir vajadzīgi izmaksu efektīvāka eh, rīt, tātad naudas izlietošana un izlēmīgāka rīcība no donāra puses. Šajā gadā mēs eh, beigsim ar 165 eiro ciparu kopējās palīdzības Sīrijas krīzē un uh, ārpus kārtas 330 miljonus mēs esam spējuši mobilizēt 12. gadā, nākamajā gadā mūsu komisijas humānā palīdzība uh, sasniegs 100 miljonus eiro, būs papildus līdzekļi, kas tiek paredzēti un ienāks pēc iespējas drīzāk. Izmantošu visas manā rīcībā esošās svīras, man ir jāpanāk šis rezultāts, taču es viens, eh, diemžēl, nespēju neko izdarīt. Mums ir vajadzīga kolektīva rīcība tuvākā gada laikā. Mēs gaidām 7,2 miljārdus eiro tikai uh, Sīrijas krīzes risināšanai vien. Tas ir būtisks pieaugums salīdzinājot ar 6 miljārdu rekordskaitli. Eh, Sīrijas krīze saglabāsies tuvākajos gados kā galvenā prioritāte. Viss reģions piedzīvo eh, grūtības. Mums ir jāatrod veids, kā palielināt finansējumu un kā izdarīt to ilgspējīgi. Pretējā gadījumā tas būs tikai pagaidu plāksters. Mums ir jāpilda savi solījumi, tas nav tikai mūsu morālais pienākums. Mm, tas ir arī dzīvības un nāvis jautājums miljoniem Sīrijas bēgļu. Pirms dažām dienām es atgriezos no kopējās misijas kopā ar Mogarīnī kundzu un Hānkungu. No, mēs atgriezāmies no misijas tur, Turcijā, un mēs apmeklējam arī bēgļu nometnes pie Sīrijas robežas. Situācija ir ārkārtīgi smaga. Pārtiks palīdzība, palīdzības samazināšana tiks eh, sajusta pavisam drīz, tāpēc mūsu kolektīvais pienākums ir apturēt šādu notikumu gaitu. Mums ir jāstrādā kopā, lai izvairītos no šādas situācijas. Galu galā, kas tad ir nepieciešams? Mums ir jāroda risinājums. Denis Turams, īpašais ANO vēstnieks, arī ir apsolījis savu atbalstu pilnā mērā, un tas e, tika atspoguļots arī padomas secinājumos vakardien. Liels paldies par jūsu uzmanību! Fin, fin dank, Paldies, e, komisārs Stiljanīdis kungs. Un tagad uh, atvera mūsu runātāju sarakstu, un es diezgan stingri ievērošu procedūru un turties lūdzu pie savu stāšanās laika. Štīra kungs uh, uz pusotru minūti. Paldies! Kopš sācies bruņotais konflikts Sīrijā mēs vairāk kārt uh, esam uzsvēruši to, ka šī ir vissmagākā humānā palīdzība šobrīd pasaulē. 14 miljoniem ir nepieciešama šāda palīdzība, no kurām 5 miljoni palīdzības saņēmē ir bērni. 1,5 miljoni bēgļu saņem pārtiku no pasaules pārtikas programmas, un tā ir apturēta līdzekļu trūkuma dēļ. Nu, ir, protams, labi, ka šie līdzekļi tiek savākti tik īsā laikā, lai varētu turpināt uh, sniegt pārtiks palīdzību. Un uh, komisāra uzstāšanās ir iedvesmojoša, bet ir svarīgi uzsvērt, ka Eiropas, uzsvērt, ka Eiropas Savienība ir uh, pildījusi savas saistības Esam dzirdējuši, ka ir noteikti parādnieki programmai, bet Eiropas pā, uh, eh, Savienība ir maksājušas savus rēķinus saulēcīgi un šobrīd uh, pat piedāvā uh, papildus palīdzību, uh, bet no tā ir atkarīgs cilvēku dzīvības. Mums ir jāvēršas pie saviem partneriem starptautiskajā jomā, lai viņi paplašinātu savu atbalstu. Uh, Un e, humānā traģēdija norāda uz e, to, ka nepieciešams politisks risinājums, bet e, kamēr nav rasts šis risinājums, ir jāsniedz palīdzība. Paldies, un tālāk no aizrakungs uz divām minūtēm. Priekšsādātāja kungs, komisāra kungs, cienījamais ministra kungs Jā, mēs esam snieguši eh, daudz palīdzības eh, Sīrijas bēgļiem, bet eh, tagad trūkst līdzekļu. Un līdz ar to programma tika pārtraukta. Nu pat tasam šeit nav vietas, jo galu galā tas noved pie cilvēku bojājas. Mana partija ir paziņojis, ka šī ir gadsimta traģēdija. No sākuma lieti, un tad augstums, un tad nāve. Un e, šeit ir jāizrāda līdzjūtība, bet e, šis te patus un dramatisms neko e, nedod Skaitļi runā paši par sevi. Kopš 13. gada atbalsts eh, samazinās un e, dalībvalsts finansējums kļūst ar vien mazāks. Tāpēc man ir jāsaka, ka mums ir jāatver robežas, eh, jāatver sirdis un e, dalību valstīm jāatver savi maki šajā pirmsziemassvētku laikā. Paldies, Noiser kungs, un tālāk Kārska kungs uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Šis ir viens no būt lielākajiem konfliktiem. 2000 cilvēki ir miruši, simtiem tūkstoši ir atstājuši savas mājvietas. Un mēs varam paskatīties eh, sadats pilsētu, kas ir zināma no Bībeles laikiem, kur tika runāta Jēzus Kristus valoda, bet uh, kristieši, kas tur ir dzīvojuši 2000 gadus, ir uh, gājuši bojā, atlikušiem ir bijis jāpamet savas mājas. 7 miljoni bēgļu ir iekšēji uh, bēgļi un daudz miljonu viņiem ir bērni. Uh, Viņa traģēdiju uh, pastiprina uh, situācija, ka pasaules pārtiks programmas sniegšana, uh, palīdzības sniegšana ir apturēta līdzekļu trūkuma dēļ. Un decembrī netika uh, izdalīts pietiekoši daudz pārtikas. Eh, dāmas un kungi, dalīsim, darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai bēgļi eh, neciestu no šī, neturpināsies no šī kāra. Paldies. Tagad vārds Tēličs kungam. Komisāra kungs. Uh, Priekšsēdētāja kungs, man būs jādodas tūlīt prom pēc uzrunas uz uh, citu sanāksmi, bet es uh, tā tad uh, augstu vērtēju komisārs sniegto atbildi, bet mani tomēr satrauc tas, ka pārtiks uh, palīdzības programmas pārtraukšana ne tikai nodara kaitējumu, tas būtībā ir noziegums ņemot vērā to, kādā situācijā atrodas šie bēgļi. Es baidos no tā, ka pēc dažiem mēnešiem mēs atkal atradīsimies šādā situācijā, un to mēs visi apzināmies, un, manuprāt, ar parlamenta atbalstu mums būtu stingri jāpieprasa saviem partneriem rīkoties, jo mēs runām ne, runājam ne tikai par bēgļiem, mēs runājam par kaimiņu valstīm, kurās sabrūk ekonomika, sociālā sistēma, ūdens, pārtiks apgādes sistēma. Piemēram, Libānā ir 4 miljoni uh, cilvēku un 1 miljons bēgļu pierobežo. Un līdz ar to mums ļoti uzmanīgi ir jāsako šiem jautājumiem nākotnē, bet uh, mūsu prasības ļoti augstas. Paldies, Teličkas kungs, un tagad vārds Krilosonas kungam. Paldies, kad mēs runājam par Sīriju. Mēs esam pieredzējuši to, ka trīs ar pus miljoniem cilvēku bija jāpamet savas mājas un daudzi no eh, viņiem ir devušies uz Eiropas Savienības pierobežas valstīm. Lai apmierinātu uh, pamata vajadzības, Eh, liela daļa finansējumu eh, ir eh, no Eiropas Savienības, bet attiecībā uz Dublinas regulas īstenošanu. Nu, būtībā eh, nākas konstatēt, ka mūsu patvēruma piešķiršana sistēma ir nehumāna, jo cilvēki nonāk tā kā slazdā valstī, kurā viņi ir vispirms iebraukuši, tīpaši tas sakāms par Grieķiju un Itāliju. Un šie cilvēki nekur tālāk netiek jo viņiem ir jāpaliek tur, kur viņi ir eh, iebraukuši Eiropas Savienībā, un tas patiesībā ir starptautisko humanitāro tiesību pārkāpums. Mums ir nepieciešama taisnīgāka sloga pārdales sistēma. Ir pienācis laiks arī Ziemeļ Eiropas valstīm uzņemties savu atbildību, jo šīs valstis jau ir patiesībais gala mērķis uh, šiem uh, patvērumu meklētājiem, un tādēļ arī šīm valstīm jābūt solidārām. Paldies Kristogonos kungam un tagad vārds Smita kungam. Priekšsādātāja kungs, kolēģi, komisāra kungs, tiešām ir ātri jārēģē šajā um, plašajā krīzē, ko piedzīvo ANO pārtikas programma, vai varbūt pastāv sistēmiska problēma, kas ir novedusi pie palīdzības sniegšanas pārtraukšanas, vai arī tas ir kāds politisks jautājums, un mums ir jāizvērtē arī plašākā ietekme un sekas. Es uh, būtībā šai reģionā ir humāni aspekti tikai viena daļa, ir nepieciešams politisks risinājums, vai jūs varētu mūs informēt par to, kāda notiek uh, koordinācija arī starp uh, jūsu dienestiem un uh, militāru personām, kas atrodas šajā reģionā, un ir arī šī bēgļu uzņemšana situācija atšķirīga dažādās dalību valstīs. Uh, Paldies! Tagad vārds Fontulis kungam. Priekšsēdētāja kungs kolēģi. Tas, ka pietrūkst finansējuma pasaules pārtiks programmai, ir būtībā traģisks fakts tiem cilvēkiem, ko tas, šis trūkums skar, ir cīviši ņemot vērā to, ka tuvojas uh, ziema. Cilvēki pamet Sīriju, dodas uz kaimiņu valstīm, tā skaitā uz Ēģipti. Šeit ir runa par cilvēku izdzīvošanu. Un ANO saprot, ka situācija ir steidzami jārisina un lūdz visiem palīdzību. Bet kurš tad ir atbildīgs par šo situāciju? Karš Sīrijā ir sācies tādēļ, ka starptautiskā sabiedrība nav saulaicīgi rīkojusies, un arī mums ir jā uzņēmas daļa atbildības par, piemēram, e, iebrukumu Irākā. Protams, šie cilvēki dodas prom no Sīrijas, dodas uz vidusjūras reģionu valstīm, viņi vispirms notāk, nonāk, nonāk e, Grieķijā, jo tas vistuvāk tagad Milan Monkungs. Paldies, priekšsēdētāji, paldies par iespēju izteikties. 9. decembrī eh, pasaules pārtikas programma būtu varējusi atjaunot savu palīdzību. Nedrīkst izslēgt to, ka tuvāko mēnešu laikā e, situācija var pārtikas e, palīdzības pārtraukšanu var atkārtoties, un mūsu pienākums ir e, tomēr sniegt atbalstu šīm pārvietotajām personām. No otras puses, mums ir jāmeklē visaptvarošs politisks risinājums. Un pirmkārt, tomēr es gribētu nosodīt vārdarbības līmeni, šajā reģionā ir jāpalīdz um, Eh, atbrīvot šo zonu no iesaldētajiem konfliktiem. Un mums ir jādomā par politisku risinājumu un par atbalstu eh, Sīrijas mērenajiem spēkiem. Eh, tās tiek pakļautas gan režīma, gan teroristu tie, tas ir pakļauts gan režīma eh, uzbrukumiem, gan terorismu grupējumu uzbrukumiem. Eiropas Savienība ir ļoti būtisks eh, spēlētājs, kura humārā palīdzība tiek gaidīta un ir jāturpina to sniegt, kā, kā arī jāmeklē politisks risinājums. Paldies, kolēģi Miļanmon. Nākošais runātājs kolēģi, kolēģis Frunzulika. Priekšsēdētāji. Eh, komisāri, Sīrijas eh, krīze ir viena no šīs desmitgades lielākajām traģēdijām. Mēs saskaramies ar neredzētu vardarbību, ar desmitiem tūkstošu pārvietotu personu, nogalinātu miljoniem pārvietotu personu un tajā pašā laikā uh, ārkārtas situācijas saistībā ar eh, pārtikas palīdzības sniegšanu tiek eh, nepietiekami finansētas. Šī situācija ir ārkārtīgi nopietnas izaicinājums uzņemošajām valstīm, Turcijai, Jordānijai, citām valstīm, un Mums ir jārīkojas solidāri, mums ir jāpalielina mūsu finansējums, eh, lai risinātu šo pārtikas krīzi Sīrijā un kaimiņu valstīs. Jāmobilizē privātie donori, eh, eh, valdības, lai varētu palīdzēt šai programmai, taču tas nevar būt pastāvīgs risinājums. Tā tomēr ir Eiropas Savienības dalībvalstu atbildība respektēt savas saistības tie bēgļi, kuri ir bijuši spiesti doties um, bēgļu gaitās, dzīvo nometnēs, viņi ir atkarīgi no starp, starptautiskās palīdzības. Šo cilvēku izdzīvošana ir mūsu prioritāte. Paldies, kolēģi Frunzulika. Nākošais runātājs, kolēģis Precels. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Priekšsēdētāji, dāmas un kungi, ir eh, sarežģi, ļoti traģiski, ka pasaules pārtiks programma bija jāpārtrauc eh, savu palīdzību. Un, protams, ir skaidrs, ka Eiropas Savienība ir atbildīga par to, lai tā varētu atkal atsākties. Un gan dalību valstīm un uh, pašai Eiropas Savienībai ir jāmobilizē resursi šim mērķim. Uh, Un bez uh, politiskā atbalsta no Eiropas Savienības puses uh, nu, situācija varbūt tāda arī nemaz nebūtu. Bet uh, te mums ir jārunā par kādu noteiktu simptomu. Te nav runa tikai par maciņu atvēršanu, ir jārunā arī par iemesliem. Un jāsaka, arī arā valstīm ir jāuzņemas sava atbildība. Ja tam trūkst naudas, tad varbūt tām ir jāuzņemas vismaz tīri reliģiozi eh, eh, attieksmes atbildību mums, lai mums te nebūtu vēl jācīnās ar islama radikālismu. Paldies, Precelkungs un tālāk Nartakungs. Paldies, priekšsēdētāji. Gribu no sirds apsveikt efektīvās rīcības dēļ, lai uzsāktu pārtikas eh, programmu. Eh, jūs un komisija pieci ar pusi miljonu eiro, kas tiks pievienoti iepriekšējiem 18 miljoniem, tā nav pamatproblēma. Pamatproblēma ir saistību neievērošana no Eiropas Savienības dalībvalstu valdību puses. Nav, nevar būt tā, ka parlaments un komisija nepārtraukti cīnās ar padomi, e, un sekas tam ir lūdzu jūs mēģināt savest kārtībā valdību darbu un panākt, lai tās pilda soliņumus. Paldies, kolēģi Nārts. Nākošais runātājs kolēģis. Uh, ar no Kolēģi Arnotī. Dārgie kolēģi, priekšsēdētāji, situācija ar bēgļiem Sīrijā ir satraucoša, vai viņi tiktu pārvietoti uz Lībānu, Jordāniju, Turciju. Īpaši gribu eh, vērst jūsu uzmanību Sīrijas kristē, kristiešu eh, situāciju Libānā, Bekās ielējā. Viņi ir ieradušies no Omsas un Hamā provincēm, lai bēgtu no islāmistu. Mm, bruņoto spēku grupējumiem. Tomēr viņi nevar saņemt ANO bēgļu uh, statusu. Savukārt bruņotie teroristi, kas ir patvērušies Bekas ielējā pēc Omsas provinces, uh, Eh, ieņemšanas saņem bēgļu status un visus finanšu labumus. Dalībvalstīm ir jāpieprasa no apvienoto eh, nācijām pārtraukt eh, diskrimināciju pret Sīrijas kristiešu bēgļiem. Paldies! Paldies, Arnotī kundze, tālāk kolēģi Valenciāno. Paldies, priekšsēdētāji! situācija, kā jau kolēģi norāda, ir kritiski. Iedomāsimies, ka Eiropas pilsētu ar pusotru miljonu iedzīvotājiem vīni, piemēram, iedomāsimies, ka tās iedzīvotāji ir bez mājokļa un bez uzturā. Būt, kāda būtu mobilizācija, lai atbalstītu viņus apvienotajām nācijām un aģentūrām? Tās saka, ka vairāk tās nespēja, ka tām ir e, jāmudina e, valdības izpildīt saistības un jādara vairāk nekā mēs darām. Mēs zinām, ka bagātākajām valstīm ir kopīgi jāuzņemas bēgļu nāsta no valstīm ar lielām grūtībām. Miljoniem bēgļu ir patvērušies Libānā, Jordānijā, Turcijā. Šo valstu eh, uzņemšanas kapacitātes nav neierobežotas, un mēs turpinām novērot un neko nedarām. Eh, tiek lūgts attīstītajām valstīm e, uzņemt 130 tūkstošus Sīrijas bēgļus, kas ir desmitā daļa no tā, ko uzņem manis nosauktās. Šoreiz, e, komisāra, jums ir viss mūsu atbalsts, lai atrisinātu situāciju ātri un efektīvi. Paldies! Paldies, kolēģi Valenciānu. Nākošais runātājs, kolēģi Žitņanska. Ďakujem veľmi pekne. Od roku 2011 trp, trpjā kvôli... Paldies, kopš 1900. 2011. gada miljoniem cilvēku ir devušies prom no Sīrijas bruņota konflikta dēļ. Sievietes, bērni ir uh, pametuši šo valsti, devušies uz kaimiņu valstīm cilvēki ir zaudējuši darbu un ir zaudējuši iztikas līdzekļus, vairs viņiem nav pieejama ne pārtika, ne apģērbs. Un eh, pa, pasaules pārtikas programma, kam arī Eiropas Savienība piešķir līdzekļu spēlē izšķirošu lomu šajā reģionā, bet tai bija jāpārtrauc sava darbība finansējuma trūkuma dēļ, un tādēļ daudzi sīriešu bēgļi ir nokļuvuši vēl sarežģītākos apstākļos. Uh, un arī uh, šajā reģionā uh, valda liels augstums. Mums ir jāpalīdz šiem cilvēkiem viņu ciešanās, un šāda situācija nedrīkst turpināties. Paldies! Paldies Žitņānskas kundzei. Tagad Tojas kundzi zālē neredzu, un tagad vārds Kāna kungam. Paldies priekšsēdētāji! Uh, palīdzības uh, sniegšana ir absolūti nepieciešama. Tagad Sīrijas augstajā ziemā pārtiks programmas darbības apturēšanai būtu katastrofālas sekas. Un šajā krīzē humānās palīdzības organizācijas ir sasnieguši savu iespēju robežu. Līdzekļu vienkārši trūkst, nav iespējams tos labāk izmantot, un tādēļ ir absolūta prioritāte piešķirt šos līdzekļus un arī risināt problēmas cēloņus, ir nepieciešama starptautiska rīcība. Ja starptautiskā sabiedrība būtu agrāk vērsusies pret brutālo Asāda režīmu, tad situācija nebūtu izgājusi no kontrolas, nebūtu izveidojusies šī uh, islāma valsts un uh, nebūtu šāda situācija, kāda tā ir tagad. Mums ir uh, morālais pienākums sniegt palīdzību šiem bēgļiem. Paldies kolēģim Hānam un tagad vārds Lopes kungam. Nu, jau krietnu gadu Sīrijā piedzīvo pilsoņu karu ar dramatiskām sēkām. 200 tūkstoši bojā gāju, uh, uh, jo šo 11 miljoniem ir vajadzīga humanā palīdzība 3,5 eh, miljoni pārvietot ārpus Sīrijas. Tāpat ir tūkstošos mērāms patvērumu meklētāju skaits Eiropas Savienībā. Valsts eh, eh, tī, ir vērojami nopietni cilvēktiesība pārkāpuma, vārdarbība, un šī ir viena no lielākajām eh, eh, cilvēces drāmām šajā periodā. Mūsu reakcija ir nepietiekama. Eiropas parlamentam ir jānosota četri skaidri veistījumi. Pirmkārt, ir kauna pilni tas, ka Eh, pārtiks programma 1,7 miljoni eiro tiek pārtraukta, lai gan eh, pat, ja tas būtu tikai pēdējās nedēļas laikā. Otrkārt, kā asāts nekad nebūs mūsu sabiedrotais, bet viņš ir jāatzīst kā uh, sa, um, spēlētājs, lai ristu politisko risinājumu zonā. Un tālāk ir jāatbalsta apvanos īpašā ūtņa iniciatīva šajā uh, apgabalā, un ceturtā iniciatīva ir jāatzīst 23 uh, miljonu eiro atbalsts runātājs tiek pārtraukts. Uh, Lopesa kungs Broks, paldies. Mēs esam izsmēluši runātāju sarakstu. Pārējām pie... Un pārējām pie brīvā mikrofonu procedūras un... Kavuts. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, mūsu piešķirtie līdzekļi ir palīdzējuši barot eh, un nodrošināt pārtiku miljoniem bēgļu un uh, eh, ziem tuvojas un cilvēkiem uh, uh, kļūst vienkārši augsts un viņiem jāturpina dzīvot teltīs. Jordānija, Libāna, Īrāka, Ēģipte. Šīs ir tās valstis, kuras arī ir uzņēmušas daudz bēgļu un kas dzīvo viņu, ter, dzīvo viņu teritorijā, un tas rāda saspīlējumu, sasprindzinājumu, um, gan tīri eh, no budžeta viedokļā un arī citādi. Uh, mums ir eh, jāskatās plašāk uz šīm problēmām un jāraugās arī uz kaimiņu valstu atbalstu. Paldies eh, Itālijas prezidentūrai, tā ir radusi risinājumu situācijai un visai starptautiskai sabiedrībai ir eh, jāvirzās vienā virzienā. Paldies! Vielen Dank. Kēlers kundze. Paldies! Dalību valstīm un Eiropas Savienībai ir jāsniedz atbalsts arī pasaules pārtikas programmai. Ir daudz valsts, kas nedod ne graša, ir valstis, kas dod daudz par maz. Te runa par cilvēkiem, par cilvēku dzīvību aizsardzību. Uh, Un e, arī e, ziema gal galā ir sāksies, un tas nav nekāds pārsteigums. Un mēs nevaram gaidīt, kamēr uh, tiks panākt politisks risinājums šai situācijai. Mums tūlīt ir jārīkojas. Situācija ar Sīrijas bēgļiem ir dramatiska. Mēs nevaram neko atlikt uz rītdienu. Viņiem šodien gribas ēst, viņiem šodien ir nepieciešama palīdzība. Uh, Un mums jārīkos nekavējoties, negaidot politisko risinājumu. Mēs nevaram vienkārši atstāt visu kaimiņu valstu ziņā, lai tās tikai parūpējas par bēgļiem. Paldies, paldies, ka ievērojot savu uh, runāšanu atveltīto laiku. Līdz ar to mēs beidzām brīvā mikrofona procedūru un doram vārdu komisāram Siljānīdas kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms paldies par komentāriem, par jūsu sapratni un atbalstu. Paldies par labiem vārdiem, kas tik veltīti man. Es tiešām jūtu jūsu nedalītu atbalstu un eh, tādēļ es esmu par šo atbalstu ļoti pateicīgs, darot šo ļoti grūto darbu šajā eh, ļoti sarežģītajā laikā vēlētos nobeigt mm, šīs debates ar trīs ļoti eh, svarīgiem secinājumiem, kas izrietē no šīm debatēm. Vispirms, krīze, par kuru mēs šodien runājam, ir vēl nepieredzētu apjomu krīze. Gan uh, ņemot vērā to ietekmi uz miljoniem civiliedzīvotāju dzīvēm un arī finansiālo ietekmi. Šī krīze ievērojami ir ietekmējusi arī Eiropu. Un tādēļ visaptvēroša atbilde uz šo krīzi eh, nevar tikt risināta ar mūsu ierasto finansējumu apmēru. Diemžēl tas ir kļuvis skaidrs. EU lai Eiropas Savienībai eh, uzticētos, ir nepieciešama reakcija. Mums ir kolektīva atbildība atrast līdzekļus, lai padarītu šo palīdzību iespējamu. Un mums ir jāsaprot, ka ja mēs neinvestēsim pietiekošas finansējumu reģionā, sēkas mēs jutīsim tālu ārpus šī reģiona robežām. Tas nu ir pilnīgi skaidrs. Otrais punkts. Mēs darām, kas ir viss, eh, kas ir mūsu spēks, spēkos Eiropas komisijas ietvaros, lai dalībvalstis efektīvi atsauktos uz situāciju. Eiropas Savienība kopumā ir vadījusi starptautisko um, atsauci, atsaukšanos uz eh, krī, krīzes risinājumu meklēšanu. Treškārt, Humanā palīdzība e, nevar tikt atrauta no vispārējā konteksta. Šī ir e, plaša krīze, kura prasa integrētu reakciju iesaistot e, daudzas interesētās puses, valstis, iestādes un tā tālāk. Mēs jau šodien sastrādājamies ar uh, kolēģiem, kas strādā attīstības jomā, lai varētu e, sniegt tādu stabilizējošu e, palīdzību. Līdz ar to mums jāatrod veidi, kā mēs varam e, stiprināt savu finansiālo atbalstu, jo gal galā Sīrijas krīze, kā jau jūs minējāt, prasa politisku galīgo risinājumu. Diemžēl uh, humanitārās problēmas nevar atrisināt pašas par sevi. Tā tad ir vajadzīgs politisks risinājums, bet uh, pašlaik nekavējoties ir jāsniedz visi iespējamā humanā palīdzība. Un tur ir jāiesaista visas puses, lai beig beigās panāktu risinājumu un sasniegtu šo mērķi un mūsu atbalsts kā Eiropas Savienība, kā Eiropas Savienības atbalsts, kā to atzīmēja ārkārtējais, ārkārtējais vētnieks, šī palīdzība ir ļoti būtiska, tādēļ paldies par jūsu atbalstu, un es eh, ar necietību gaidu mūsu tālāko sadarbību, eh, veicot šo ļoti skrūto un sarežģīto uzdevumu. Paldies, un padomes vārdā dod vārdu Dēla Vedovs kungam. Priekšsādētāja kungs, cienījamie deputāti. Paldies par organizētajām debatēm un paldies eh, komisāram par precīzajiem formulējumiem. Uh, nu netrūkst jau apņēmības rīkoties no Eiropas Savienības puses sniedzot humāno palīdzību Sīrijas krīzes upuriem. Humanā palīdzība ir bijusi pietiekoši apjomi - 1,2 miljārdi eiro, un mēs esam viena no lielākajiem ziedotājiem pasaules pārtiks programmai, un uh, Mēs, protams, turpināsim sniegt atbalstu Sīrijas bēgļiem. Mūsu apņēmība ir demonstrēta vairāk kārt. PPP eh, kopā ar dalību valstīm nodrošinās to, lai finansējums tiktu izlietots visefektīvākajā veidā. Eh, prioritāšu definēšana un plānošana šeit ir ārkārtīgi nozīmīga, un esmu pārliecināts, ka tieši kopā mēs varēsim panākt rezultātus.